ko es pavisam ātri un steidzam nepieciešams pieņemt šo eh, priekšlikumu, un mums vajadzētu to pieņemt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Balsosim par šo priekšlikumu rīt pulksten 12. Tagad izskatīsim nākamo punktu mūsu šās dienas darba eh, kārtībā, proti Kīskunds Rovaskunds ziņojumu. par autonomas tarifu kvotas augstas kvalitātes lielopas gaļas importām. Uz četrām minūtēm vārds referentei. Paldies priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs, dāmas un kungi, godātie kolēģi. 14 gadus ilgs tirsniecības konflikts rītdien ar šī ziņojuma parakstīšanu uh, beigsies. 99. gadā sākās šis tirdzniecības strīds, un mēs kopš tā laika bijām spiesti, tā teikt, um, ievest gaļu nomirku savienotajām valstīm, uh, kuras, kas celsies no tādiem lielopiem, kur audzēšanā izmantot hormoni. Es gribētu paust jums savu prieku par to, ka mums ir izdevies visu šo strīdu šobrīd pabeigt. Dānijas prezidentūra padomas vārdā neformālā trialogā mm, balsu nobalsoja par, un līdz ar to nav nekāda šķēršļa, lai rītdien mēs varētu nobalsot un līdz ar to šo strīdu izbeigt. Balstoties uz to visu, es vēlos eh, aicināt jūs visus balsot par. Tas ir kompromiss. Jā, tas tā ir, bet manā skatījumā šis kompromiss ir ļoti līdzsvarots. Un ir tīpaši jāsaka, ka mūsu lauksaimniecībai, lauksaimniecības nozarei tagad būs eh, iespējas plānot savu nākotni, kas līdz šim varbūt tā nebija. Runājot par plašāku uh, tas, tā, tā ir svarīga zīme transatlantiskajām attiecībām. Mums ir jāņem vērā, ka zināmas domstarpības pastāv, bet gala galā mums kopīgiem spēkiem ir jānosaka starptautiski standarti. Nevajadzētu lolot ilūzijas. Eiro, tikai Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valsts kopā var uh, veiksmīgi darboties globalizētajā rītdienas pasaulē. Un tāpēc es apsveicu arī to, ka šobrīd mēs esam izveidojuši augst līmeņa darba grupu darba vietu un izaugsmas labā, jo, tika, jo mēs vēlamies strādāt kopā pie tā, lai izaugsme tik tiešām notiktu un lai tā būtu iespējama. Un tagad es gribētu vēl parunāt par kādu citu punktu, uh, saistībā ar nākotni. Kopš uh, BSE gadījumiem Eiropas Savienībā ASV ir aizliegts ievest um, lielopu gaļu no Eiropas Savienības, taču nav nekādu zinātnisku pierādījumu kas attaisnotu, jo jau vairākus gadus šeit pie mums nav bijuši jaunu BSE gadījumu. Līdz ar to tikai protekcionistisku iemeslu dēļ Amerikas Savienotās valsts joprojām patur spēkā šo importu aizliegumu. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, tas nav pieņemami. Un tāpēc es papildus šim te uh, priekšlikumam esmu nosūtījis visiem iesaistītiem vēstuli un esmu arī vedus sarunas arī ar uh, lauksaimniecības ministru Vilsaku, tāpat arī ar citiem, un es esmu lūgus pēc iespējas drīzāk atcelt šo importu aizliegumu. Un es varu jums paziņot uh, tādus labus jaunumus. Pagājušajā piekdienā, 9. martā, lauksaimniecības ministrija Vašingtonā ir uh, konsultāciju procesā uzsākusi procedūru, kas ir pirmais solis, lai tiktu īstenot svarīgie pasākumi importa aizlieguma atcelšanai. Un es gribētu lūgt šo sadarbības gaisotni ar Amerikas Savienotajām valstīm neapdraudēt un šo procedūru pabeigt pēc iespējas drīzāk. Un tagad es gribētu no visas sirds izteikt pateicību. Pateicību gan komisijai, gan padomēji par labo sadarbību. Un, jā, priekšsēdētāji, vēl 30 sekundes, lūdzu, lūdzu. Visvairāk es gribētu pateikties lauksaimniecības komitejai. Es zinu, ka mani kolēģi ir spēruši daudz sarežģītu soļus attiecībā uz šo ziņojumu, bet viņi bija, viņi darbojās ļoti, ļoti labi. Paldies! Paldies, Kvistkods Rovols kundzei, un tagad komisārs Čelošs kungs, lūdzu. <coughs> Paldies, priekšsētāji. Vispirms es vēlētos pateikties uh, referentei. Un visiem parlamenta starptautiskās tirzniecības komitejas eh, locekļiem, kas eh, ir strādājuši pie šī priekšlikuma. Eh, priekšlikums paredzēt, š, palielināt šīs kvotas ir paredzēts jau sākot no 2009. gada un 2011. gada. Eh, runa ir par to, ka mēs savstarpēji vienojamies, un šis ir ļoti svarīgs posms, lai pārtrauktu strīdu, kas ir ilgs eh, vairāk kā desmit gadus. E, ASV ir atcēluši sankcijas attiecībā uz virkni Eiropas Savienības produktu, un Eiropas Savienība ir eh, pieļāvusi diezgan ievērojamu gaļas importu, importu apjomu Eiropas Savienībā. Es saprotu, ka Intu komiteja pilnībā atbalsta šo priekšlikumu un ir paredzēts, ka ar memorandā paredzēto otro posmu mēs pabeigsim 2012. Eh, gada augustā. Līdz ar to mēs pilnībā uh, pārtrauksim šo strīdu par hormoniem lielopu gaļā. Es lieliski apzinos, ka, ka Eiro ka eksports no Eiropas Savienības joprojām ir bloķēts saistībā ar šo uh, lielo cūkļveidu uh, encefalopātiju, ko jau pieminēja referenta. Katrā ziņā uh, šis pasākums nav saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, kas paredz, ka ir jāatļauj šāda tirzniecība starp, dalību, starp valstīm, kas atrodas vienā riska kategorijā, un tā tas ir. ASV un Eiropas Savienība atrodas vienā un tajā pašā riska uh, kategorijā, proti kontrolētā riska kategorijā. Es esmu ticies ar uh, ministru kungu, mums bija iespēja runāt par šo jautājumu. Pavisam nesen es tikos arī uh, Uh, pagājušā gada, šā gada februārī uh, arī ar viņa vietnieku un arī šoreiz es atkārtot aicināju ASV administrāciju darīt visu iespējamo, lai tiktu īstenots progress šajā lietā, kas ir saistīta ar sukļu vai dencefalopātiju. Jau šobrīd ir iespējams konstatēt, ka um, um, Federālais reģistrs 9. martā ir publicējis attiecīgu dokumentu, kas paredz konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, un es ceru, ka tas viss tiks noskaidrots saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, starptautiskajām normām. Es ceru, ka arī šajā jomā mums izdosies uh, noslēgt uh, strīdu pēc iespējas ātrāk un nodrošināt to, ka uh, lielopu gaļas eksportētāji apus Atlantijas okeānam um, var saņemt piekļuvu tirgumu. Vēlreiz paldies Inta komitejai, arī lauksaimniecības komitejai un Eiropas parlamentam kopumā par to, ka jūs pavisam ātri un efektīvi sniedzāt savu atbalstu šiem regulas priekšlikumiem. Paldies! Paldies komisāru kungam! Un tagad. vārds eh, Lajan kungam uz pusotru minūti. Paldies, eh, priekšsētāji, komisāra kungs, eh, kolēģi kā jau referente no nu, Intas komitejas um, informēja, jau 14 gadus uh, ir um, ilgs šis strīds par hormoniem ēlēlopgaļā, un uh, mēs esam uh, centušies atrisināt šo strīdu PTO Tas viss ir nodarījis nopietnu postējumu apus Atlantijas okeānam, es teiktu. Un 2009. gadā Katrīna Ashtons strād, eh, centās atrisināt eh, šo strīdu uz visiem laikiem. Mums ir jāsaprot, ka eh, šī, šeit ieguvēja būs abi gan ASV, gan Eiropas Savienība jo tiks atceltas ASV tirsniecības sankcijas un mēs palielināsim savus kvotus proti 45 eh, tūkstoši tonu, kuras būs iespējams importēt Eiropas Savienībā. Tas viss eh, normalizēs mūsu tirzniecības atties, attiecības, un tas jau ir atmaksājies, jo eh, pagājušajā piekdien tika paziņots par jauniem noteikumiem attiecībā uz SB. Es aicinātu pēc iespējas ātrāk pieņem šos noteikums, lai nodrošinātu uzticēšanos apus Atlantijas okeānam, jo tas var dot tikai un vienīgi ieguvums gan ražotājiem, gan patērētājiem, gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan Eiropas Savienībā. Paldies Lajona kungam! Tagad uzstāsies runātāji uh, politisko grupu vārdā un vispirms vārds Kostingers kundzei no EPP. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu īpaši pateikties savai kolēģei referendēji Kristaldai Rovals kundzei par viņas darbu. Es domāju, ka balsošanas rezultāts komitejā parāda, ka viņa ar šo ziņojumu un šo sasāpējušo tēmu ir panākusi labu kompromisu. Ar šo strīdus atrisināšanu Eiropas Savienība un ASV ir spērušas ļoti būtisku soli. Un uh, ar uh, autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes uh, lielo gaisa importam ir spērts liels solis uz priekšu un mazināt zaudējumi. PTO un ir mēģinājis risināt šos, šo situāciju. Uh, būs iespējams arī saglabāt uh, attiecīgi drošību Eiropas patērētājiem. Lauksaimniecības komiteja savā atzinumā ir uh, skaidri iestājusies par uh, šī lēmuma atbalstīšanu. Eiropas Savienība līdz ar to varēs turpināt eksportēt savu gaļu, un līdz ar to šis ziņojums dod labumu mums visiem, bet tagad ir jāatrisina atlikušās problēmas. Tas ir aizliegums ievest Amerikas Savienotajās valstīs lielopu gaļu. Šāda situācija ir nepieņemama un mums ir konstruktīvi jāturpina tālāk strādāt. Es domāju, ka ļoti būtiski ir atrisināt visus tirdzniecības strīdus starp ASV un Eiropas Savienību, lai mūsu enerģija varētu tērēt citiem mērķiem. Uh, Eiropas Savienībai ir lieli izaicinājumi un mums ir jācīnās par to, lai par lielāku izaugsmi. Strīdi to neveicina. Strīdi bieži vien kaimiņu valstis noliek labākās izaisa pozīcijās nekā Eiropas Savienībai. Un es vēlreiz gribētu pateikties referentē par šo konstruktīvo un auglīgo sadarbību. Paldies! Paldies Kostingers kundzei! Un tagad sociālistu grupas vārdā Dekastro kungs lūdzu. Te komisārio. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Šis, eh, šis strīda atrisinājums ir eh, pozitīvs signāls Eiropas Savienība un ASV. Pirmo reizi kopš Lisabonas līguma pieņemšanas Eiropas parlamentam ir nozīmīga loma šī strīda uh, risināšanā, un tas e, ļaus mums uzsvērt Eiropas parlamenta lomu. To mēs konstatējām arī tiekoties arī ar ASV kongresa pārstāvjiem. Šis strīds ir ilgs ļoti ilgi, un mums ir, izdevies, bet mums ir izdevies pilnībā atcelt sankcijas no ASV puses, un tas ļaus mums uh, arī turpmāk aizliegt ar uh, tādu uh, gaļu, kas ir iegūta no lielopiem, kur saņēmuši hormonus. Es darbojos lauksaimniecības komitejā un uh, varu teikt, ka mums izdevās uh, ar virkni grozījumu palīdzību atrisināt šo strīdu. Liels paldies referentei un liels paldies arī mūsu referentam uh, komitejā Lajonkungam. Paldies, un tagad Alde grupas vārdā uz pusotru minūtu vārds Šāks kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārkungs, kolēģi, mēs priecājamies par to, ka tiks atrisināts šis tirsniecības strīds, un es domāju, ka ir pienācis strīds pārdomām. Tā kā tā dēvētās brikvalstis pieņem spēkā uh, Mums ir jācenšas panākt to, lai PTO noteikumi tiktu ievēroti. Tik ilgstošs strīds kā šis, kas ilgs gandrīz 15 gadus, ir um, ievērojami satricinājis um, mūsu attiecības, un mums tas ir jāizmanto kā atbalsta punkts turpmāku attīstību attīstīšanai. Jācenšas panākt BSE aizliegums, aizliegumu atcelšanu gan ASV, gan Eiropas Savienība var iegūt uh, no šādas te globālas perspektīvas. Mums ir jācenšas samazināt tirzniecības barjeras un jāpanāk pēc iespējas integrētāts transatlantiskais tirgus, lai veicinātu nodarbinātību un attīstītu brīvās tirzniecības attī attiecības. Mums ir jābalstās uz savstarpēju uzticēšanos un savstarpēju papildināšanu. Uh, Un ņemot vērā to, ka šis jautājums ir ļoti steidzams, mums visiem kopā Eiropas parlamentam, Eiropas Savienības ārējās rīcības dienestam ir jācenšas vērsties pret protekcionistiskiem pasākumiem. Sarkozī uh, izteikumi uh, liecina par to, cik lielu soli atpakaļ mēs varētu spērt. Mums ir jākoncentrējas uz priekšu, un mums ir jāapzinās savu starp, eh, starptautiskā eh, konkurence, mums ir jāizmanto tas, kas ir mūsu rīcībā, mūsu talants, un mums ir atvērtu prātu jāturpina strādāt tālāk. Paldies! Paldies Šāks kundzei, un tagad vārds uz pusotru minūtu Dots kundzei. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Mans vēlēšanu apgabals Ziemeļīrija ir uz eksportu orientēta lauksaimniecības jomā. Mēs eksportējam aptuveni 70% eh, no tā, ko ražojam. Un tas īpaši attiec uz lielopkaļas ražošanas sektoru. Un tieši tādēļ mana valdība vienmēr meklēs jaunus eh, noieta tirgus. Uh, gaļai no Ziemeļīrijas. Mēs eh, šo notikumu attīstību vēlē, vērtējam kā pozitīvu, un eh, tas varbūt mainīs netaisno ASV nostāju pret lauksaimniecības ražojumiem no Eiropas Savienības. Un es ceru, ka to var uzlūkot kā augstas kvalitātes produkcijas atzīšanu, kuru ražo Eiropas Savienības eh, zemnieki un eh, kurai ir ļoti augsta izsakojamības pas, eh, pakāpe. Un es ceru, ka ASV pieņems jaunus noteikumus attiecībā uz liellopu sūkļveida encepalopātiju un mums izdosies atvērt jaunus tirgus Eiropas lauksaimniecības ražojumiem, īpaši lielopu gaļai taču vēlētos izteikt arī kādu brīdinājumu, kas e, ļoti skaidri izskan no e, ražotājiem Ziemeļīrijā. Kopējais lauksainīcības politikas ietvaros. E, Ziemeļīrijas lielopu ražošanas sektors ir ļoti intensīvs, tajā darbojas nelielas ģimenes, fermas, bet iznāk, ka jaunā KLP atbalstīs tikai zemes īpašniekus. Paldies! Un tālāk uz divām minūtēm Lebrānkungs. Atvainojas kundze. Priekšsēdētāja komisāra kungs. Šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs, šī vienošanās ir ļoti būtiska. Eh, ir ļoti svarīgi tas, kā ASV pārskatīs nosacījumus par augstas kvalitātes lielopgaļas tirzniecību. Šis te ielgušais strīds starp ASV, Kanādu un Eiropas Savienību patiešām ir pārāk ilgs un līdzīgi kā citrunātā vēlos sveikt eh, referenti un vēlētos izteikt savu atbalstu aicinājumam. Uh, E, īstenot arī vienošanās otro fāzi. Jā, šī neapšaubām ir Eiropas diplomātijas uzvara un mēs esam uh, pateicību uh, parādā saviem iedzīvotājiem, jo tieši viņi bija tie, kas uh, aktīvi nostājās pret lielopu gaļu, kas iegūt no dzīvniekiem, kas pakļaut hormonu iedarbībai. Uh, ierobežojumi tirgos e, ir, ko noteiks ASV, ir bijuši pārāk e, stingri daudziem Eiropas ražotājiem, jo e, tarifi varēja sas, tarifu kods varēja sasniegt pat 300% apmēru. Uh, Eiropas ražotāji, protams, vēlas paturēt savas uh, tirgus pozīcijas. Piemēram, uh, eh, Rokfors siers un eh, Rokfors sieražotāji un uh, sīpola ražotāji ļoti smagi cietuši manā, manā vēlēšana apgabalā. Amerikāņi ir atcēluši zināmas ierobežojumus jau pirms astoņiem mēnešiem, tāpēc tagad ir uh, pienācis laiks doties tālāk. Uh, diskusijās, kas mums ir bijušas līdz šim, tās, protams, ir bijušas liederīgas un tās ir parādījušas, ka mēs varam kopā sadarboties, tāpēc turpināsim tādā pašā garā. Būsim labi informēti un, protams, diplomātiskā garā viss šis darbs ir jāveic, bet uh, ir jābūt šim te savstarpējības elementam. Uh, jo tas eh, nebūtu neizslēdz atklātību. Tā ir garantija, ka būs situācija, kurā abas puses būs uzvarētājs. Un uh, kopēja cieņa nodrošinās veiksmi mums visiem. Un tālāk eh, Andrēs Bārējās kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir pirmā reize, kad Lisabonas līguma ietvaros parlaments ir šāda veida jautājuma risināšanā piedalījies tādā pašā līmenī kā padome, lai grozītu regulu, un tā ir labs kompromiss. Šī regula atrisinās tirzniecības strīdu, kas ir turpinājies daudzus gadus. Uh, un Eiropas Savienība varēs eksportēt augstu kvalitātes lielopu gaļu uz ASV un Kanādu. Un šī strīda ietvaros ļoti daudziem produktiem ir palielinātas ieved muita, piemēram, šokolādē, maizē un daudziem citiem. Tā kā šī vienoš, eh, šī te uh, Vienošanās ir labas ziņas e, Eiropiešiem, e, īpaši tas attiecas uz e, ar hormoniem barotu lielopu gaļas tirdzniecības aizliegumu. Te pašā laikā atverot tirgu augsts kvalitātes lielopu gaļai. Bet Eiropas ražotāji tagad varēs daudz vairāk produktu eksportēt uz ASV, ASV izvairoties no augstajiem uh, tarifiem. Pēdējo deviņu gadu laikā eksports uz ASV daudziem produkcijas veidiem ir krities par 90%, un tāpēc mums ir jābūt pateicīgiem par uh, šīm sarunām, par to rezultātu. Un mēs ļoti apsveicam šo panākto kompromisu. Uh, kas aizsargā Eiropas patērētājus un normalizē tirzniecības attiecības ar ASV un Kanādu. Šāda veida sarunas var kalpot par labu piemēru, lai atrisinātu līdzīgus konfliktus nākotnē. Un šeit es eh, runāju par uh, lielo tiem, kas slimoja Kreisvalda Jākobs slimību, bet tas jau bija tik sen atpakaļ un sen būtu laiks atmest šo piesadzību Magines skundze. Paldies eh, referentam un citiem kolēģiem, kas strādāja pie šī dokumenta. Šķiet, ka visi šovakar ļoti labā gar stāvoklī, jo mēs esam cerams atrisinājuši tirzniecības kādu, kas ir ievilcies pārmērīgi jau 15 gadus, tādēļ varam būt pateicīgi, ka esam nonākuši šajā stadijā, un tas varbūt rāda gaišu nākotni. Es apsveicu to, ka ir publiski publicēts piekdien jaunais eh, nosacījumu komplekss ASV un cerams, ka eh, tas saskanēs ar lielopu gaļas tirgus sapusēju atvēršanu. Taču ir viens jautājums, kas nav atrasināts, un tas šeit nav ticis minēts, un proti, jo, protām, jāievēro zinām piesardzība. Mēs esam vienojušies lielos vilcienos, bet detaļas vēl ir priekšā. Uh, Uh, piemēram, uh, liemeņu apstrādes uh, metodes, kādas pielietojam mēs, netiek atbalstītas ASV un viņi prasa lielākus paskaidrojumus un skaidrību. Uh, un mani satrauc tas, ka bez šīs eh, sīkumu noskrēdrošanas mēs neieraudzīsim, ka Eiropas lielopi eh, dosies uz ASV, tā teikt. Mēs it kā esam pārkāpuši šo te izkļūšanos trupceļa, taču ir jāraugās, lai tiešām abas puses gūtu labumu no šīs situācijas. Un visbeidzot, runāt par praktiskām, praktiskiem noteikumiem Mums ir bieži bažas par to, cik detalizēti un birokrātiski ir mūsu noteikumi, bet, diemžēl, būs ļoti nepatikami, ja ASV mums teiks, ka mūsu noteikumi ir pārāk nepraktiski. Varbūt komisārs to varētu izskatīt. Un tālāk runājot par Krieviju un tās draudiem uh, aizliegta dzīvu lopu eksporta Švelenbergs vīrusa dēļ. Paldies, Makīneses kundze. Un tālāk brīvā mikrofona procedūra. Basesko kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Patērēt pārāk daudz lielopu gaļas nav veselīgi saskaņā ar neseniem zinātniskiem eh, datiem. Tas varētu palielināt sirds un asinsvadu slimību risku. Taču par spīti visam es priecājos par to, ka mums ir izdevies atrisināt šo tirsniecības strīdu, kas bija saistīts ar hormoniem lielopu gaļā. Uh, Eiropas Savienība uh, varēs priecāties arī par to, ka uh, tiks ievērotas fitosanitārās normas attiecībā uz lielopu gaļu. ASV no savas puses uh, ļaus importēt virkni uh, produktu, un pirmo reizi šajā sarakstā ir iekļauti arī Rumānijā ražoti uh, produkti. Komisārkungs kā izdosies nodrošināt to, ka mēs varēsim kontrolēt šo eksportu no ASV attiecībā uz kvalitāti. Paldies! Tālāk laika Frīda kungs uz vienu minūti. Dank, Paldies, priekšsēdētāji! Ir tāds teiciens, ir teiciens, ka beigas labas viss labs, vai labs nāk ar gaidīšanu. Tagad sanāk tā, ka, ka 10 līdz 15 gadi tas ir ilgs laiks un uh, ir bijuši liels strīdi ar Amerikas Savienotajām valstīm. Uh, attiecībā uz importu un eksportu, un tāpēc es domāju, ka šis atrisinājums ir labs. Mums tagad ir mazāk problēmu eksportēt uz Amerikas Savienotajām valstīm dažādas produktus, un agrāk tas mums nebija iespējams, vai arī bija ļoti grūti to izdarīt. Um, kvots ir palielināts attiecībā uz uh, augstas kvalitātes uh, gaļu. Es gan uh, bet, eh, teiksim, sarunās vienmēr ir jā, kaut kāds labums jāgūst abiem partneriem, un es domāju, ka beig beigās eh, ir sanācis labs rezultāts. Un te es gribētu teikt, ka, ka Maginas skundzē tik tiešām ir taisnība sākot, ka redzēsim, kas notiks tālāk, bet es domāju, ka ar pašreizēju situāciju varam būt apmierināti. Paldies Leichtfrīda kungam, un tagad dodu vārdu komisāru kungam, lūdzu. Mēs... Paldies, priekšsēdētā. Noslēgumā es varu vien priecāties par to, ka mums ir izdevies nonākt tik tālu, kā jau daudzi no jums to pieminēja. Mēs tagad pavisam drīz varēsim teikt, ka mēs varam priecāties abās Atlantijas okeāna pusēs, ja tiks atrisināts šis jautājums, kas ir saistīts ar PSE. Magines kundze pieminēja eh, šo um, pienskābi. Komisija vairāk kārt to ir pieminējusi. Vedot sarunas ar ASV, šis eh, jautājums ir eh, jāatrisina balstoties uz zinātniskiem faktiem, un tas nevar būt par vienu no elementiem, kur mēs izmantojam sarunās. Tieši tāpat kā mēs pieprasam, lai uh, BSE jautājums tiktu atrisināts balstoties uz zinātniskiem faktiem. Nevar būt tā, ka e, tas tiek izmantots kā ārpus tarifu šķērslis. Kas attiecas uz šo pienskāpu, tad ir skaidrs, ka e, komisija ir e, nolēmusi risināt šo jautājumu. EFS ir veikusi zinātniskus pētījumus, kas attiecas uz kautiermeņa apstrādi ar pienskābēm, un uh, mēs balstīsimies uz e, zinātniskiem datiem, kurus saņemsim komisijā, un es ceru, ka tas nekādā veidā neapdraudēs strīdu atrisināšanu attiecībā uz BSE. Tālāk, kas attiecas uz strīdu izšķiršanas sistēmu, varbūt dažiem šķiet, ka tā nav perfekta, bet diemžēl mums nav perfekts sistēmas un uh, Pēc saņemtajām sūdzībām no importētājiem mēs šobrīd apsveram iespējas eh, uzlabot sistēmu, paredzot uh, lielāku atklātību, bet jau atkal jāsaka, ka mūs ierobežo šī minētā metode. Bazesku um, eh, kundz minēja um, šīs normas uh, un geogrāfiskās norādes. Šobrīd mēs vedam sarunas ar ASV par to, lai apusē tiktu atzīts šīs norādes. Sarunas rit arī par vīnu. Un mēs ceram atrisināt šo jautājumu PTO ietvaros, panākot geogrāfiskās norādes sistēmas atzīšanu. Starp citu, attiecībā uz dažām valstīm, tā piemēram attiecībā uz Ķīnu, bet arī uh, citām valstīm divpusējās uh, attiecībās mēs runājam par geogrāfiskajām norādēm un ceram, ka arī attiec, attiecībās ar ASV mums izdosies pavirzīties uz priekšu šajā jomā. Labs signāls eh, mūsuprāt ir tas, ka mums ir izdevies panākt divpusējo sistēmu atzīšanu attiecībā uz ekoloģiskās produkcijas certificēšanu. Uh, Tātad šobrīd ir iespējams eksportēt ekoloģisko produkciju no Eiropas Savienības ASV, un tas pats sakāms par ASV produkciju Eiropas Savienības tirgu, un tas viss liecina par to, ka diplomātija arī lauksaimniecības jomā var dot labus rezultātus. Paldies vēlreiz referentē par sagatavoto ziņojumu, paldies Eiropas parlamentam par to, ka jūs vēlreiz pierādījāt to, ka koplēmuma procedūra ne tikai dod lielāku leģitimitāti lēmumiem, kas tiek pieņemti Eiropas Savienībā, bet tas eh, palīdz arī efektivizēt lēmumu pieņemšanas sistēmu. Paldies! Paldies, komisāra kungs, un tagad vārds uz divām minūtēm referentei. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamais eh, komisāri, jūsu pēdējais komentārs tik tiešām ir labākais. Jā. Uh, Koplēmuma procedūra, kas tagad ir spēkā kopš Lisabonas līguma, ir lieliski pierādījusies arī šajā gadījumā. Tālāk vāciski. Man ziņojums nav tikai par um, augstas kvalitā, kvalitātes lielo gaisa importu un um, kvotām, bet uh, tas ir arī par to, ka pēdējā laikā mēs nered, neredzējām pārāk daudz optimismu, bet eh, tas ir signāls, kas varētu uzlabot situāciju, un tas viss ir ļoti pozitīvi. Otrakārt, tas ir skatiens nākotnē. Kā jūs visi jau to apliecinājāt, joprojām ir daudz darāmā, un mums, protams, es te piekrītu Maginas skundzei, uh, Eh, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz detaļām. Es domāju, ka šis ir tikai solis pretī labākām, uzlabotām eh, tirzniecības attiecībām ar eh, Amerikas kontinentu. Ņemot vērā savu ilgadējo pieredzi parlamentā, es gribētu sacīt, ka lauksaimniecības komiteja un int komiteja ir nonākušas pie vienotiem secinājumiem attiecībā uz tādiem ļoti jūtīgiem jautājumiem. Uh, tā nenotiek katru dienu, un tāpēc es eh, ļoti priecājos par to. Lielas paldies jums visiem vēlreiz! Gracias, senora Quiswood. Eh, paldies Kvistkots kundzei par šo ziņojumu. Rīt pēcpusdienā balsosim. Un tagad pārējām pie pēdējā darba kārtības punkta šovakar. Arī tas ir Kvistkots Rovals kundzes ziņojums.